un deputātiem. Ar lielu prieku es sveicu Kanādas parlamenta delegāciju pie mums viesos. Delegācija, delegāciju vada Devietēvsen kungs parlamenta vienošanās eh, prezidents un eh, deputāti no Ontārio, Kvebekas, eh, Taranos un Labradoras departamentiem. Parlamentārieši ir ieradušies Briselē, lai satiktos ar saviem kolēģiem no Eiropas parlamenta un ar delegāciju vadītājiem attiecībām ar Kanādu. Nākamā sanāksme, protams, ļoti skārs eh, traģiskie notikumi, kas notika 22. oktobrī Otavā. Vēlos eh, izmantot izdevību paust solidaritāti un izteikt lielu abrīnu drosmē un cieņā, ko izrādīja Kanādas tauta un kā tā reaģēja uz šo atentātu, ņemot vērā šo lielo apdraudējumu, kas ir apdraudējums visai mūsu sabiedrībai Kanādā un Eiropā, es vēlos, lai šī sanāksme paustu, pastiprinātu uzmanību šai sadarbībai. Sisnieks veici jūs šeit Eiros parlamentā. Passiamo ora alle votazioni. Tālāk mēs varam uzsākt balsojumu. Onorevole Jāla Sender. Ajāls Senders kundze. Sí, perdone, prezidente. Jā, es atvainojos priekšsēdētāja kungs. Es nezinu, vai par to jau ir teicis runāts. Es domāju, ka mēs patiešām varam būt uh, laimīgi, ka Rosetta ir uh, eh, noslēdusies komētas, uh, eh, aizlidosies komētas, patiešām ārkārtīgi būtisks sasniegums uh, kosmosā. Jā, Tas patiešām ir brīnišķīgs rezultāts Eiropas tehnoloģijai un Eiropas rūpniecībai. Es varu tikai vienīgi atbilst, atbalstīt to, ko jūs teicāt, Aļavas Senders kundze. Un uh, arī kā komisārs, kas agrāk bija atbildīgs par kosmosu. Tagad mēs balsosim par Hautaras ziņojumu. Juridiskā